Es vēlējos jums visiem un arī politiskās grupas ēnu referentiem skaidru un garši pateikt. Nākamā pirmdien mēs mēģināsim Eh, noslēgt darbu pie ziņojuma, ņemot vērā pilnīgi visus uh, politiskos elementus, kas šeit ir iekļauti. Šeit es runāju par saturisko pusi, nevis par tiem pantiem, kas ir saistīti ar komitoloģijas procedūru. Vakardien bija 1. decembris, tas cerams nevienam uh, nepagāja garām, uh, nepamanīts šis fakts, stājās spēkā Lisabonas līgums, un visi panti, kas ir saistīti ar komitoloģijas procedūru, ir jāaplūko saistībā ar Lisabonas līgumu. Protams, juridiskais dienests pie tā vēl strādā, norisinās aktīva rosme dalību valstīs. Un līdz ar to mums kopīgi ar Zviedrijas prezidentūru bija jāvienojas par to, ka politiskās detaļas šajā ziņojumā, par, esam, par kurām esam panākuši vienošanos, pie tām darbs ir jānoslēdz. Uh, bet panti, kas attiecas uz komitoloģijas procedūru, tiks izskatīti Spānijas prezidentūras laikā. Protams, jārunā arī par vairākām tehniskām detaļām, par to mēs īpaši intensīvi runāsim nākamajā nedēļā. Būs arī komitoloģijas procedūra, un es lūgtu pēc tam lai ēnu referenti dodas uh, uz savām politiskajām grupām, ar kolēģiem apspriež uh, sasniegtos rezultātus. Es labprāt vēlētos apspriesties arī ar Kapelos Santos kungu. Danke. Paldies, kolēģi. Tātad. Sonja vienmēr arī uh, piedalās sarunās, tādēļ viņai arī būtu jānāk man līdz nākamnedēļ. Tātad pirmdien ēnu referenti pēc oficiālā trialoga varētu vēl uzkavēties zālē, lai mēs vēlreiz varētu apspriesties. Tālāk par atsevišķām politiskajām grupām. Ēnu referenti varētu doties uz politiskajām grupām, informēt viņus par trialogu rezultātiem, un ceturtdien komitejas sekretariātam varētu paziņot mūsu pozīciju, tātad par tiem punktiem, par kuriem jau būsim vienojušies. Un priekšsēdētājs pēc tam varētu uzrakstīt vēstuli par šiem attiecīgiem punktiem, par kuriem ir panākt vienošanās Zviedrijas prezidentūrai. Pēc tam mēs kopīgi ar Zviedrijas prezidentūru varētu paziņot, ka darbs pie šiem punktiem ir noslēdzies, bet visi punkti, kas ir jāaplūko saistībā ar komitoloģijas procedūru, tiks aplūkot nākamgad Spānijas prezidentūras laikā. Un tikai tad, kad būs noslēdzies darbs arī Spānijas prezidentūras ietvaros, tad mēs varēsim balsot plenārsēdē. Ar Tas varētu notikt vai nu martā, aprīlī vai maijā, bet pirmo darba daļu tagad ir jānoslēdz kopīgi ar Zviedrijas prezidentūru, jo kopīgi ar Zviedrijas prezidentūru esam ļoti intensīvi veduši sarunas. kolēģi, es mēģināju jums precīzi paskaidrot, kāda ir pašreizējā lietu kārtība. Īstenībā mēs esam tādi kā izmēģinājumi trusīši, jo sākām darbu tad, kad vēl nebija stājies spēkā Lisabonas līgums, tagad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, tā tad it kā šādi divi laikmeti. Te iznāk pieņemot vienu likumdošanas aktu. Un ar prezidentūru, protams, mums ir vēl jāved sarunas, un visi citi ziņojumi, kas uh, tagad it kā, m, pie kuriem darbs tiks sākts pirms līguma stāšanās spēkā un pie kuriem darbs vēl nav noslēdzies, joprojām atrodas komitejās. Šis ziņojums turpretī uh, jau ir ievirzies citā darba fāzē, tādēļ es kolēģiem palūgtu paust savu atbalstu un lai mēs varētu patiešām gūt panākumus šajā darbā. Paldies! Merci, Madame Jēgle, par votre. Paldies Jēglas kundzei par šo prezentāciju. Evans kundze, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Jēglas kundzei par to, ko viņa sacīja par sanāksmēm un ēnu referentu darbu un par to, ka visi citi darbinieki arī ir tikuši iesaistīti diskusijās un ir notikušas vairākas sanāksmes un ir arī saņemta ārkārtīgi daudz informācijas. Un pirms sanāksmes, kas gadām nākamajā pirmdienā, man jāsaka zaļo vārdā, mēs neesam apmierināti ar pa pašlaik panākto progresu. Ir, protams, daudz pozitīvu punktu, mēs esam gandrīz, ka saistībā ar 15. pāntu padomi ir dzēsus šo atkāps normu. Uh, un ir arī vairāk citi punkti, kurus Jēglas kundze jau pieminēja, kas mums patīk. Bet tam ir jābūt tādam procesam, kur rezultāts būtu stingrāka likumdošana dzīvnieku labturības ziņā, un uh, ir jāveicina uzlabot dzīvnieku labturēšanas standartus. Gribētu runāt par pantu 2a Par šo pantu ir daudz runāts un ir saņemta arī juridiski rakstura padomi, bet mēs esam vīlušies, ka dalība valstis neļauj pieņemt augstākus standartus, ne tikai uzturēt šos te augstos standartus, bet pieņemt vēl stingrākus. Un arguments ir tāds, ka te ir uh, runa par harmonizācijas pasākumiem. Mēs uzskatām, ka dalību valstīm vajadzētu izstrādāt labākus standārts, ja tās, tā, ja tās to vēlas. Un mūsu grupē šķiet, ka tā ir problēma, jo tas neveicina harmonizāciju no augšas, bet gan no apakšas. Un būtībā tas nāk par sliktu, tas nāk par labu dalību valstīm, kuros šie standarti nav pietiekami stingri. Astotais pāns par eksperimentiem ar primātiem. Mēs gribētu, lai būtu skaidrāk definēta šī joma. Uh, runāt par inspekcijām, kur, par ko Jēglas kundze ļoti smagi cīnījās, mēs esam vīlušies, ka viņi ierosina inspekcijas veikt 25% vietu gadā. Mēs uzskatām, ka šai normai būtu jābūt stingrākai. Un mēs gribētu, lai būtu tāds detalizētāks risinājums un par semantisko pārskatu tas ir ārkārtīgi nozīmīgi īstenošanas mehānismu ziņā. Un es nedomāju, ka pārskata veikšana ik pa četriem gadiem būtu kaut kas pārlieku daudz prasīts. Es domāju, ka tas jebkurā gadījumā ir sabiedrības interesēs. Mēs vēlamies, lai tik nospraust arī ļoti konkrēti mērķi jaunu aizstāšanas mehānismu ieviešanai izmēģināšanas vajadzībām. Uh, Mēs piedalīsimies sanāksmē, kas ir plānota pirmdien, turpināsim sarunas ar Jēglas kundzi un eh, mēģināsim arī uzsvērt uz tiem punktiem, kas mums šķiet ļoti būtiski. Protams, mēs to apspriedīsim arī grupas ietvaros un nāksim klajā ar savu viedokli nākamajā nedēļā, kā referenta lūdzu. Paldies! Merci, madame. Paldies! Kaplas Santas kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Es neesmu laikam ieklausījies, bet es tajā brīdī, ko, ko Jēglas kundze teica, bet es tajā laikā runāju ar sekretariātu. Jēglas kundze ir ļoti labi pastrādājusi, un mēs, protams, esam pieraduši, ka jūs labi strādājat, jo tāds ir jau vairākus gadus. Šeit pie šīs tēmas tas tiešām ir ļoti labs rezultāts ir panākts pateicoties jūsu darbam. Ēnu referente Sabūkundze šodien, diemžēl, nevarēja būt klāt. Viņa atrodas Rumānijā, kur notiek priekšvēlēšana kampaņa, un arī nākamajā nedēļā viņa nebūs. Un es atvainojos viņas vietā, un es esmu pārņēmis viņas uzdev uzdevumu. Mūsu grupā ir vairākas problēmas, kas vēl nav atrisinātas, un mēs centīsimies darīt visu iespējamo, lai panāktu risinājumu, tīpaši attiecībā uz inspekcijām. Tātad es atkārtoju, es ceru, ka mēs varēsim eh, panākt tādu izšķirīgu pozīciju bet es pilnībā uzticos Ieglas kundzei un viņas darbam. Viņa pavisam noteikti panāks mums labus rezultātus. Paldies! Paldies Gaplas Sanduš kungam! Pulsens kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums vajadzētu saprast to, ka pirmais lasījums parlamentā sevi ietver divus nozīmīgus elementus. Pirmkārt, lielākais vairākums atbalsta šo priekšlikumu, un otrkārt, attiecībā uz komisijas priekšlikumu, dzīvnieku aizsardzība šeit ir zināmā mērā ievērojami cietusi, bet tas ir darīts zinātnes un rūpniecības vārdā. Jēglas kundze savā prezentācijā jau mums pastāstīja, un viņa un tāpat arī citi, kas ir iesaistījušies sarunās, varētu palīdzēt panākt līdzsvaru, atgriežoties pie komisijas priekšlikuma un runājot ar eh, zaļajiem, bet es nedomāju, ka ir iespējams pilnībā atgriezties. Mēs varam censties panākt kompromisu. Un ārkārtīgi daudz priekšlikumu neizpelnījās atbalstu. Plenārsēdē mums ir jāņem vērā šī situācija. Es domāju, ka tādējādā ziņā Jēglas kundzes pozīcija tiešām ir ārkārtīgi smaga, jo viņi cenšas panākt rezultātus. Mēs te nesaskatām nekādus tādus ļoti strīdīgus jautājumus, par ko strīdēties ar padomi. Te ir runa vairāk par to, vai, vai mūsu pretenzijas ir lielas vai, vai netik lielas, bet es domāju, ka būtu jārod iespēja censties panākt labu kompromisu, kas vairāk vai mazāk apmierinātu visas puses. Zinātne un rūpniecība no vienas puses, un no otras puses noteikums, ar ko varētu samierināties dzīvnieku aizsardzības pārstāvi. Un ja ir pamats bažām, ja jūs esat satraukti par to, ka uh, kaut kas, teiksim, nenotiek kā vajag kādā zinātniskā iestādē, tad komisijai būs jāveic inspekcija. Un es domāju, ka ja mēs varam iekļaut tādas vārdas kā shall, must, kas nozīmē, ka ir jāveic šādas te inspekcijas, tad tas būtu ārkārtīgi labi attiecībā uz dzīvnieku aizsardzības organizācijām, jo viņām tad būtu juridisks pamats. Un um, komisijai būtu jāveic inspekcijas. Paldies! Merci, madame, monsieur Des. Paldies, Desa kungs tagad. Jā, vielen dank, Herr. Paldies, priekšsēdētā kungs. Elizabete Jēkļieriekt, herzlich. Vēlējos sirsnīgi pateikties Jēglas kundzei. Viņi ir strādājusi patiešām pie sarežģīta temata, un tas joprojām ir sarežģīts. Šeit nekas nav kļūs vieglāks. Uh, Eiropas parlamentā, runājot par dzīvnieku aizsardzības standartiem, viedokļu šķelšanās vienmēr ir ļoti liela, un mēs nekad nevarēsim atrast tādu risinājumu, kas apmierinās pilnīgi visus. Piemēram, dzīvnieka aizsardzības aktīvisti vēlas augstākus standartus, zinātnieki vēlas lielāku brīvību, lielāku rīcības brīvību varbūt beidzot vajadzētu vienoties par šo kompromisu, lai mēs varētu noslēgt darbu pie konkrētā priekšlikuma. Eiropā Mēs eh, varētu, protams, pieņemt ļoti augstus standārtus, bet tas nenozīmēs to, ka kāds eh, pēkšņi pārtrauks eh, izmantot dzīvnieks dažādām pārbaudēm. Ja mēs, piemēram, mūsu zinātniekus aizdzīsim ar šādu stingru noteikumu palīdzību uz citām valstīm, kur nav tik stingri dzīvnieku labturības noteikumi, tad jau mēs īstenībā būsim paši nodarījuši kaitējumu sev. Uh, Tādēļ ir labāk, lai viņi varētu darboties Eiropā, un mēs vēlamies arī izmantot tādus pētījumus, kas ir zinātniski pamatoti, nevēlamies uh, padzīt ne zinātniekus, ne arī pētniecības darbiniekus prom no šejienes. Protams, mums vajadzētu vienoties, kolēģiem vajadzētu palūgt, lai arī kolēģi politiskajās grupās viņus atbalstu, un gal galā mums ir jāvienojas. Paldies! Merci, monsieur Des, et je donne maintenant la parole à la commission. Paldies, Des kungam, un tagad es došu vārdu komisijai. Susana Lūnis kundze, lūdzu. Um, thank you very much. Paldies. Es domāju, ka mēs varam uh, parakstīties zem tā, ko teica referents kundze. Mēs redzam, ka sarunas ir bijušas ļoti konstruktīvas, gan no parlamenta puses, gan no pārējo puses. Esam ļoti pateicīgi, ka parlaments ir bijis gatavs tik konstruktīvi iesaistīties sarunās. Manuprāt, mums ir izdevies saglabāt šo labo sarunu gaisotni. Jēglas kundze jau sacīja, ka vēl ir daži neatrisināti jautājumi, bet eh, mēs domājam, ka jautājumi, kas ir būtiski dzīvnieku aizsardzības pārstāvjiem, mēs tos varēsim atrisināt apmierinošā veidā, lai varētu līdzsvarot intereses. Un šobrīd mēs varam teikt, ka mēs ceram, ka varēsim arī turpmāk atvieglot šīs sarunas, mēs varēsim uh, sniegt ekspertu zināšanas un mēs varēsim nākt klajā ar kompromisu priekšlikumiem, ja būs tāda nepieciešamība. Paldies! Paldies, komisijas pārstāvei. Vai referenti vēlas vēl teikt kaut ko, lūdzu? Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies arī komisijas pārstāvei. Paldies ēnu referentiem un citiem kolēģiem. Es domāju, to, ko sacīja Desa kungs un komisijas pārstāve, tas arī tas būtiskākais ja mēs nonāksim pie tāda rezultāta, kas padarīs eh, zinātnieku un rūpnieku darbu Eiropas Savienībā neiespējami, tad tas nāks tikai par sliktu gan darba vietu ziņā, gan arī citās jomās. Mums ir jāatrod līdzsvars gan no dzīvnieka aizsardzības viedokļa, gan no zinātnes un rūpniecības viedokļa. Es domāju, ka mēs atrodamies uz pareiz ceļa, lai panāktu šādu līdzsvaru atsevišķajos pantos un argumentos. Protams, uh, ir daži punkti, kurus vēl ir iespējams uzlabot, un es ļoti priecātos, ja jūs piedalītos pirmdienas sanāksmēs, un tad mēs arī pieprasītu tik lielu kontroli, kā to prasa lauksaimnieki. Tas arī ir mūsu arguments, un Palsens kundze un Evans kundze arī paziņoja, ka šis punkts ir ļoti svarīgs, un mēs par to vēl neesam vienojušies. Kontrols jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, un ja kontrola darbojas pareizi, tad es domāju, ka arī dzīvnieka aizsardzība ir iespējams ievērot visā šajos institūtos, un man šķiet, ka tas ir ļoti nozīmīgs mērķis. Mums kā komitejai arī šķiet, ka tas ir būtisks mērķis, un uh, Palsens kundze jau dzīvnieku labturības ziņā jau ir norādījusi, ka pēc 3, 4, 5 gadiem mēs varam atkal ar pašiniciatīvas ziņojumu pieprasīt informāciju, kāda tagad ir situācija un uh, dalība valstis, nu, piemēram, Vācija, tad var arī paziņot, kāda ir tā situācija. Tas, te nav nekāda ierobežojuma, netiek ieviest vien tie paši standarti, un dalība valsts tomēr var, tur, kur tas ir nepieciešams, īstenot uh, tādu praksu, kāda ir ierasta. Un varbūt man jāsaka arī tas, ka uh, Es zinu, jūs esat saņēmuši ārkārtīgi daudz ēpasta vēstuļu. Arī es saņemu daudz šādu vēstuļu. Un daži ir tādi, ka es naktīs pēc tam nevarēju gulēt. Es daru visu, kas ir manos spēkos, bet nav viegli strādāt pie šī ziņojuma. Paldies! Merci beaucoup. Je vous propose... Liels paldies! Es ierosinu pārēt pie nākamā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa par 2010. gadu budžeta procedūru. Pagājušajā nedēļā parlaments tikās ar samierināšanas komiteju un arī tur referenti bija Jēgls kundze. Lūdzu, Jēgls kundze, jums atkal vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs salīdzinājumā ar iepriekšējo ziņojumu, nu, šis ir vienkārši tāds prieks un atsuraugs. Mums te ir jārunā par skaitļiem, nevis par emocijām. Mēs, kā lauksaimniecības komiteja, patiešām guvām liels panākums sarunās par budžetu šis bu budžeta ziņojums arī tika apspriests koplēmuma procedūras ietvaros. 2. septembrī bija balsojums lauksaimniecības komitejā par eh, lauksaimniecībā atvēlēto budžetu 2010. gadā. 29. septembrī bija balsojums budžeta komitejā, arī tur mūsu grozījumi guva panākums, mums izdevās visus iestrādāt tekstā, un 22. oktobrī bija balsojums plenārsēdē, kur pateicoties Šūriena kungam no budžeta komitejas mēs atkal uh, guvām panākumus. 18. novembrī bija samierināšanās procedūra, kurā piedalījās padomu komisija un parlaments. Es kā lauksaimniecības komitejas referente piedalījos uh, samierināšanās procedūrā. Uh, un varēju tur arī pietiekami skaidri paust un aizstāvēt mūsu nostādnes. Kas mums ir būtiskākais eh, budžeta grozījumu vēstule un eh, komisija ir paredzējusi 28,2 miljonus eh, maksājumu apropriāciju. Tas ir 240 tūk, 246 tūkstoši eiro vairāk nekā sākotnējā budžeta plānā 2010. gadam budžeta eh, sākotnējā tāmē eh, nauda, kas paredzēta intervences pasākumiem, sasniedz 415,4 miljonus eiro. Nu, tas ir visai iespaidīgs skaitlis. Otrām kārtām eh, piensaimniecības fonds, vai nu kā mēs šo instrumentu sauksim, ir saņēmis 300 miljonus eiro. Jūs noteikti atcerēsieties, eh, komisāra pie mums ieradās septembrī komitejā un teica, nebūs neviena centa šim fondam, pēc tam tika runāts par 280 miljoniem eiro. Un es pēc tam runāju skaidru valodu ar padomu un teicu 300 miljoni vai pilnīgi nekas tā tad visu vai neko. Man pozīcija bija ļoti nepārprotam. Beigās mēs varējām izcīnīt šos 300 miljonus eiro. Protams, eh, varētu runāt par to, vai eh, ir vērts strīdēties par 20 miljoniem vairāk vai mazāk, bet es domāju, tas ir ļoti būtiski. Tas ir arī signāls, kas pierāda, ka parlaments varēja aizstāvēt savas pozīcijas padomas priekšā. Tālāk par platujoslas internetu ievilkšanu lauku reģionos šim mērķim tika piedāvāti 388 miljoni. Un nauda, kas paredzēta piena izsniegšanai skolās, arī šeit finansējums tika paaugstināts no 7 uz 76 miljoniem eiro. Budžeta projekta sākotnējā tāme visās pozīcijās Eh, ir notikušas izmaiņas, tā tad ņemot vērā sākotnējo piedāvājumu, sākotnējās budžeta aplēses, plus vēl tās summas, kas ir tikušas palielināts, ko es nu pat nosaucu. Tālāk runājot par pilotu projektiem, par vairumu tika eh, notika pozitīvs balsojums tautas partijas politiskajā grupā, un jāņem vērā, ka šodien norisināsies balsojums budžeta komitejā. Tālāk mums maržā jeb rezervē 380 miljonu eiro, 300 miljoni ir minimālā summa, par ko mēs šeit varētu runāt. Tātad šī ir summa, ko varētu izmantot ārkārtas gadījumos, ja tādi radīsies nākamā gada laikā. Un mēs to varēsim izmantot lauksaimniecības izdevumiem, ja tas būs nepieciešams, vai tāpat, piemēram, ekonomikas atveseļošanas programmā. Lauksaimniecības budžets 2010. gadam visumā eh, otrajā kategorijā aptver 59,7 eh, miljonus salīdzinājumā ar 64 eh, miljoniem 2009. gadā mēs panācām to, ka nākamgad lauksaimnieks saņems maksājumus, maksājumi netiks samazināti otrajā kategorijā, tiešie maksājumi un tirgus instrumenti, kā arī lauku reģiona attīstība, vide un dzīvesaimniecība 2010. gadā šīm jomām ir atvēlēts. Ja mēs pieņemsim šo priekšlikumu decembrī Strasbūrā, tas jau būs otrais lasījums. Tātad, ja mēs piekritīsim šim priekšlikumam, uh, mūsu budžets 2000, būs par 3 miljārdiem eiro lielāks nekā 2009. gadā visā lauksaimniecības jomā kopumā. Un domāju, tas ir patiešām uh, liels sasniegums mūsu komitejai. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Šķiet, ka kolēģi nevēlas izteikties, tādēļ došu vārdu Bokmans kundzei no komisijas. Es atvainojos, es neredzēju, ka jūs pieteicāties runāt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Um mas não gostaria de deixar de referir. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu jā, Es arī tagad izskatīšos kā tāds uh, eh, Jēglas kundzes piekritējs, kā viņas fans, bet uh, nestoties uz to, es tomēr vēlējos viņai pateikties par izcilo rezultātu, ko viņa ir sasniegusi. Tas patiešām bija varens cīniņš eh, šīs sarunas, kas notika dažādās institūcijās un orgānos. Uh, Un es atceros, ka Ieglas kundze darbu pie šī projekta sāka jau sen, un viņa visu ir paveikusi vienkārši lieliski, un es ceru, ka arī nākotnē viņa panāks tikpat liels un izcils rezultāts. Paldies, tagad komisijas pārstāvs lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. E, ir panākta vienošanās Un, protams, jāpatur prātā, ka mums vajadzēja atrast arī finansējumu, lai varētu mm, pabalstīt Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu. Es saprotu, ka visas trīs institūcijas vienojās par eh, kompromisu un būs 400 eh, eh, miljonu eiro. Šī ir summa, kas paredzēta konjunktūras programmām. Tātad ekonomikas atveseļošanai. Ir ļoti labi, ka tika pieņemti arī budžeta grozījumi un būs arī 300 miljonu eiro, ko varēs izmantot piensaimniecības nozars atveseļošanai, bet 30 miljoni tika paņemti uh, nost salīdzinājumā ar komisijas sākotnējo piedāvājumu e, summa ir mazāka, tomēr e, tas ir izlasāms arī budžeta groz, grozījuma vēstulē. Uh, Tālāk eh, maržā ir 500 miljonu eiro īstenībā. Un šeit mēs runājam par to rezultātu, kas tika panākts samierināšanās procedūras ietvaros, proti 230 miljonu eiro. Ir paredzēts, eh, ka būs eh, izdevumi par 230 eh, eiro vairāk nekā paredzēja komisija. Mēs nebijām sākotnēji rēķinājušies ar tik augstiem izdevumiem, tādēļ vajadzētu padomāt, eh, kā eh, panākt pozitīvu budžetu procedūru. Beigās eh, šeit mēs runājam par 505 eh, miljoniem eiro, un komisija ir paredzējusi arī ārkārtas izdevumus, kā piemēram eh, mums vajadzētu aizpildīt šo pašreizējo caurumu, jeb iztrūkumu budžetā, jo varētu būt kaut kāda ārkārtas pasākuma, kā jau to minēja Jēgls kundze. Bet nestoties uz visu, ir patiešām gūti panākumi, ņemot vērā gan atvesļošanas, ekonomikas atvesļošanas programmas, gan arī lauksaimniecību kopumā. Paldies, Jēgls kundze. Paldies komisijas pārstāvēju vai Jēgls kundze vēlētos vēl kaut ko piebilst no savas puses. Paldies, es vēlējos pateikties komisijai. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem un, protams, arī Kapolas Santos kungam. Bet man ir jāpasaka, ka budžeta komitejā sociālistu un arī citu kolēģu atbalsts patiešām bija nozīmīgs. Kāda ir mūsu galvenā vēlme, ko mēs vēlamies sasniegt? Mēs vēlamies, lai e, balsojums vainagotos ar panākumiem pirmām kārtām jau budžeta komitejā un pēc tam uh, gūtu arī atsaucību politisko grupu, no politisko grupu puses. Bet katrā ziņā liels paldies par jūsu sadarbību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tagad eh, pieskarsimies nākamajam darbkārtības punktam - ziņojums par komisijas paziņojumu. Kopienas pieeja dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanai. Atzinums sagatavotāja ir Marija Deseo Patraune Veskundze, Komisijas paziņojums vēlas izveidot stratēģisku pieju, kā cīnīties pret katastrofām Eiropas Savienībā. Protams, mums vajadzētu pievērst uzmanību uh, tam, kā šīs katastrofas ietekmē arī lauksaimniecības nozari. Lūdzu, Nevis kundze, paldies, paldies priekšsēdētāji kungus, dārgie kolēģi. Man vajadzēja sagatavot atzinumu par komisijas paziņojumu. Un e, paziņojumā ir runāts par to, kā Eiropas Savienībā vajadzētu rīkoties, novēršot dažādas dabas katastrofas un tās katastrofas, e, ko izraisījuši cilvēki. Uh, Eiropas institūcijās, Eiropas parlamentā un uh, lauksainiecības komitejā šis ziņojums vēl nav apspriests un lauksainiecības komiteja ļoti sistemātiski un plaši ir aplūkoši šo jautājumu, jo 2006. gadā maijā mēs runājām par šo tematiku un arī um, dabas katastrofas uh, ir jautājums, kas aizvien ir atgriezies citu komiteju darba kārtībā. Protams, um, dabas katastrofas ir temats, kas interesē visus, kas ir iesaistīti pārtikas nekaitīguma jautājuma apspriešanā. Mēs saprotam, ka ir jādara vēl daudz vairāk, mēs uh, nesam sasnieguši pilnīgi visu, ko vēlējāmies. Viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ mums šo jautājumu vajadzētu rūpīgi pētīt arī nākotnē, ir tas, ka mēs jau šobrīd piedzīvojam ļoti daudz dabas katastrofu, un, protams, mēs eh, nevaram pievērt acis uz šo faktu katastrofu skaits tikai pieaug, un tas ir saistīts ar klimatu pārmaiņu radītajām sekām. Mēs tos īpaši spēcīgi piedzīvojam pēdējo gadu laikā. Un Dabas katastrofas kļūst aizvien uh, aktuālāks temats arī tādēļ, ka bieži vien dienvidu reģionos uh, ir jācieš no ilgiem karstuma, sausuma periodiem, eh, ir eh, daudz vairāk mežu ugunsgrēku, bet tajā pašā laikā Ziemeļvalstīs ir daudz plūdu, tādas spēcīgas lietus gāzes, kas atkal noved pie cita veida dabas katastrofām. Tādēļ šis jautājums kļūst aizvien aktuālāks, ieņem aizvien augstāku vietu mūsu darba kārtībā. Kādēļ mēs eh, rakstījām atzinumu par šo komisijas paziņojumu? Uh, bija uh, vairāki ieteikumi un mēs uh, eh, vēlēmies runāt par to, ka daudzie ieteikumi un labie plāni tā arī netika īstenoti, nepārvērtās par realitāti. Mums vajadzētu padomāt par to, kā veikt preventīvus pasākums un samazināt šo katastrofu radītās postošās sekas. Protams, eh, pieaug arī to katastrofu skaits, ko ir izraisījuši cilvēki. Tādēļ es vēlējos atzinīgi vērtēt komisijas iniciatīvu, jo komisija vērsās pie parlamenta, lai radītu preventīvo programmu visā kopienas līmenī. Esmu pārliecināta par to, eh, ka mēs pietiekami aktīvi iesaistīsimies šajā darbā, jo visi ir viensprāts, ir nepieciešams eh, tāds programmu plāns visā kopienas līmenī. Bet mums noteikti vajadzētu izvairīties no tās augtām uh, cikliskajām katastrofām. Mēs runājam par tādiem hroniskas dabas riskiem, jo bieži vien dabas katastrofas skar vairākas dalību valsts reizē. Tādēļ vajadzētu padomāt arī par finanšu resursiem, kas ir nepieciešami, lai pret šo katastrofu sekām cīnītos. Kā Eiropas Savienība varētu radīt tādu vienotu sistēmu, lai varētu regulāri un pietiekam ātri reaģēt uz šādām katastrofām? Tas, protams, šāda pasākumu projekta izstrāde, jeb instrumenta izstrāde būtu nepieciešama un, protams, jāņem vērā arī lauksaimnieki intereses. Kāda ir komisijas nolūka, ko tā vēlas sasniegt ar jauno likumdošanu? Es nedomāju, ka paziņojums par katastrofu novēršanu ļauj domāt mums e, par to, ka padomas priekšlikumi būtu paši veiksmīgākie un piemērotākie, lai cīnītos pret katastrofām. Protams, mums jāpadomā, no kāda redzeslēņa mēs aplūkojam šo jautājumu paziņojumā. Mēs neredzam nekādus tādus novatoriskus priekšlikumus. Es domāju, ka paziņojumā ir vienkārši apkopoti iepriekšējos gados izskanējušie ieteikumi, un tāpat eh, šeit ir fakta konstatācija, ka iepriekšējie ieteikumi nav tikuši īstenoti. Kapelos Santos kungs vairākas reizes jau teica, cik eh, smagas sekas dabas katastrofas atstāja tieši lauksaimniecībā. Daudzas komitejas ir um, aplūkojušas komisijas paziņojumu, un tagad mums vajadzētu padomāt, kā mēs to aplūkosim. Ir, protams, arī jāformulē pareizie jautājumi. Tēmatu mēs esam aplūkojuši jau diezgan ilgi, tādēļ beidzot vajadzētu formulēt jautājumu, kāds ir mūsu prioritātes. Uh, kur vajadzētu novilkt robežas, eh, kādi ir galvenie parametri, ko mums vajadzētu pētīt. Tādēļ vajadzētu pareizi formulēt mūsu prioritātes un padomāt, ko mēs vēlamies pateikt. Mēs runājam par dabas katastrofām un tām katastrofām, ko izraisīšu cilvēki. Kā mēs nošķirsim apveidu katastrofas? Citi saka, jā, plūdi, eh, da, meža ugunsgrēki, to mēs piedzīvojam, ko, ko mēs varam teikt par eh, smagām lietus gāzēm, par eh, zemestrīcēm. Protams, nevienmēr ir iespējams izvairīties no šādām katastrofām, tās ir dabas norises, bet, protams, tas viss atstāja smagas sekas uz lauksaimnieku darbu un dzīvi. Uh, bieži vien lauksaimnieki cieši visvairāk no šāda veida katastrofām un nelaimēm. Kādas ir mūsu prioritātes? Piemēram, cilvēku izraisītās katastrofas, bieži vien tie ir mežugunsgrēki. Vai mēs runāsim tikai par mežugunsgrēkiem vai par uh, tādu plašāku katastrofu spektru, vai mēs šajā aptvērumā iekļausim arī visas katastrofas, kas ir izraisītas ņemot vērā klimata pārmaiņas, jo arī klimata pārmaiņas īstenībā ir radījuši cilvēki. Mums eh, lauksaimniecības komitejā noteikti ir jāpadomā, kā katastrofas ietekmē lauksaimniecību kopumā, jo komisija nevar veikt visu darbu apjomu. Ja komisija to darīs, es nedomāju, ka viņu redzeslēņas būs identisks mūsējam. Un veselības uh, aprūpas problēmas, uh, piemēram, uh, zilās mēles slimība lopiem – Mums vajadzētu padomāt, kā sašaurināt atzinumu aptvērumu, jo pilnīgi visu tajā ietvert mums neizdosies. Mēs pilnībā neesam aplūkojuši arī visus parametrus. Ziņojumā uh, ir runāts par novēršanu, tas atspoguļojas arī nosaukumā, bet uh, komisijas piedāvātajā tekstā vārds novēršana nemaz neparādās. Līdz ar to šeit rodas tādi sarežģījumi. Kā jūs varat uh, aplūkot abas medaļas puses, varētu teikt, ka paziņojuma nosaukums ir tāds visai maldinošs. Iepazīstoties ar komisijas tekstu, mēs neredzam vārdu novēršanu, katastrofu novēršanu. Šeit arī daudz netiek runāts par dažādiem pasākumiem un aktīvu rīcību. Es domāju, būtu varbūt e, veiksmīgāk pieeja runāt par pasākumu praktisko pusi, nevis tikai izvirzīt e, dažādas teorētiskus principus. Jāpadomā, kā rēķēt uz katastrofām, ar ko mēs saskarsimies vēl biežāk nākotnē. Varbūt mēs varētu izveidot tādu instrumentu, kas atļautu uh, ātri un eh, tādā sistemātiskā veidā reaģēt uz dažādām katastrofām. Protams, ir nepieciešams arī finansiālais segums, kur, no kurienes nāks līdzekļi. Tas ir jautājums, uz ko noteikti arī jāmeklē atbildi. Un, piemēram, solidaritātes fonds ir bieži vien ticis pieminēts. Ja solidaritātes fonda līdzekļus izmanto tikai ļoti īpašos gadījumos, tad varbūt eh, mēs no tā nevarētu sekt eh, dažādas lauksaimniecībā piedzīvotās nelaimes un katastrofas. Ja mēs runājam par tādu reaģēšanas sistēmu, varbūt varētu izveidot arī tādu kā apdrošināšanas sistēmu lauksaimniekiem. Varbūt visās 27. Eiropas Savienības dalību valstīs varētu izveidot vienotu sistēmu. Uh, jau vairākas desmitgades darbojas KLP, jeb kopējā lauksaimniecības politika, bet nav izveidots pietiekam labs intervenču plāns. Ir daudz pasākumu, kas tiek izvesti tieši dalību valstu līmenī, ja runā par uh, katastrofām un to novēršanu. Mēs, protams, eh, varam runāt vēl ilgi un gāri par šo jautājumu, bet mēs nevaram pieļaut to, ka Eiropa darbotos eh, kā tāda uh, divu vai pat trīs ātrumi Eiropa, ir jābūt lielākai harmonizācijai, jāpadomā, kurā virzienā mēs iesim. Mums, protams, vajadzētu iesaistīties viedokļu apmaiņā, mēs varētu organizēt vēl otro sarunu kārtu, kad eh, pārunāsim tādas tehniskākas, specifiskākas detaļas atzinumu izstrādē. Paldies! Un tagad Garcijas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, es domāju, ka Patrauga kundze ir taisnība. Mums noteikti šis jautājums ir jāplūko no lauksaimniecības redzeslēņķa. Es esmu ēnu referente vides komitejā un, piemēram, vides komitejā viņš šo jautājumu skata pavisam savādāk. Mūsu pozīcijai ir jābūt vairāk vai mazāk saskaņotai ar vidas komitejas izstrādāto pozīciju. Pat Rao Neves kundzei bija taisnība, kad viņa teica, ir jāpadomā par labākiem novēršanas pasākumiem. Kā mēs varam izvairīties no smagām sekām lauksaimniecības nozarē, tad, kad rodas šādas katastrofas? jāpadomā par to, kur ir uh, lielākie rauksaimniecības apgabali. Mēs vēlamies lai pietiekami daudz cilvēku strādātu lauksaimniecībā, jāpalūkojas, cik daudz cilvēki pārceļas uz pilsētām. Mēs bieži vien runājam par to, ka ir tendence daudz cilvēki dodas prom uz pilsētām, jo viņiem vairs nav tik izdevīgi spēles un darba noteikumi lauksaimniecībā. Un notiek uh, daudz nelaimi tieši lauku reģionos, tādēļ cilvēki zaudē darbu, piemēram, notiek arī tāda zināma urbanizācija laukos, jo tur tiek būvēti, piemēram, mobilo sakaru torņi un tā tālāk un uh, cilvēki, kas uh, gana lopus, kas strādā lauksaimniecībā, viņi vienkārši dodas uz pilsētām, meklē citu rūpalu. Un tas bieži vien notiek arī uh, ilgu sausuma vai lietus gāžu periodu dēļ. Mums tas noteikti ir jāpatur prātā, ir jābūt arī integrētai mežsaimniecības politikai Eiropas Savienībā. Mēs nevēlamies Uh, izveidot kaut ko tādu, kas nebūtu harmonizēts, nebūs nekādas jēgas, ja būs 27 sadrumstalotas politikas vadlīnijas, bet tad, kad mēs runāsim par cīņu pret uh, plūdiem un sausumu, tad mums atkal būs kopienas pieeja. Mēs nevaram runāt par to, ka būs atšķirīgas pieejas, piemēram, Spānijā un Portugālē. Uh, Austrijā, Itālijā, piemēram, arī nevar būt atšķirīga pieeja. Mēs runājam par Alpu reģioniem un tālāk Austrija, Ungārija, arī šīs valsts atrodas uh, blakus vienotrai. Visiem ir jārīkojas kopīgi, ne, nevar pieļaut tādu uh, cīņu tikai pašiem par savu labumu. Ir jābūt, par, uh, ko, jābūt kopīgai uh, novēršanas stratēģijai un varbūt varētu izveidot kādu institūciju, kas rūpētos par visu šo instrumentu harmonizāciju un efektīvu pielietošanu. Protams, vajadzētu paturēt prātā arī solidaritātes fondu. Tā izveide bija izcila doma, bet katru vasaru uh, mēs uh, piedzīvojam mežu ugunsgrēkus un plūdus. Tad, kad mēs septembrī atgriežamies darbā, mēs par to atkal no jauna runājam. Apkopojot, jāpadomā, kam pievērst uzmanību pirmām kārtām. Protams, mums ir nepieciešams arī finansējums. Mēs nevaram visu laiku runāt tikai par finanšu krīzi, jo mums ir jāatvēl nauda arī citiem mērķiem, ne tikai ekonomikas atveseļošanai ir jāpiedāvā padomē mūsu iniciatīva, jāpieprasa konkrēti instrumenti, lai varētu novērst dabas katastrofas un no tām izvairīties. Es esmu pateicīga pat Raukundzei par atzinumu izstrādi un esmu noskaņota pozitīvu, proti, ka mēs varēsim izveidot pietiekama labu uh, rēģēšanas instrumentu. Paldies! Merci. Je donne maintenant la parole à Madame McGuinness. Paldies, uh, Maginas kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, un paldies eh, referentei. Turpinot eh, to, ko teica Garsies kungs, mums ir jābūt spēcīgai politiskai reakcijai uz šiem jautājumiem. Ir vēl dažas citas problēmas, piemēram, īrijā ir lieli plūdi dažādās valsts daļās, un tas ir ļoti neparasti un neparedzami. Varbūt eh, tas notiek klimata izmaiņu dēļ, bet varbūt arī eh, tāpēc, ka ir slikta lauku plānošana un eh, nav pievērsta uzmanība meliorācijai un trūkst arī zināšanas par šo jautājumu. Un tātad pilsēta vide sāk ietekmēt laukus. Es domāju, ir jāapskata šie jautājumi. Es arī runāju ar cilvēkiem, kas plūdu dēļ pameta zemnieku saimniecības. Viņi saka, ka upes ir eh, sliktā eh, stāvoklī, tāpēc, ka ir politikas konflikts starp eh, vides piekritējiem un lauksaimniecības politiku. Tātad mums šeit ziņojumā būtu jāpanāk vienošanās, jo pārāk daudzos gadījumos ir pretrunīgi uzskati gan no vides lobbyiem, gan arī no vietējiem iedzīvotājiem. Piemēram, ir uzskats, ka agrāk varēja upes uzturēt, bet ja tagad kāds eh, palielināt ūden, ūdens plūsmu, izdarīt tādas pasākums, tad eh, no vidas aizsardzības viedokļa būtu iebildumi. Es domāju, jūsu ziņojumā arī to varētu minēt jo eh, šīs, šie notikumi ietekmē eh, cilvēku dzīvi un labklājību, un arī īrijā tas viss notiek ļoti bieži. Es eh, gribēšu sadarboties ar jums tālāk. Paldies! Kapo Santos kungs lūdzu. Paldies! Es arī gribētu apsveikt komisiju eh, ar to, ka komisija ir sagatavojusi šo paziņojumu. Un eh, ir labi, ka mums ir iespēja apspriest šo jautājumu tagad un ka Es atceros, 2006. Eh, gadā es biju referents, un tad bija daudz dažādas dabas stihijas, ugunsgrēki, daudz eh, sliktāk nekā 20. gadsimtā bija daudzās dalībvalstīs plūdi, eh, arī ar bojā gājušajiem. Un kad ir jāstrādā steigā, jo šīs dabas stihijas notiek tagad, tad uh, diskusijas varbūt nav tik labas un arī rezultāts nav tik labs, eh, kā tam vajadzētu būt. Tā tad es esmu priecīgs, ka šis ziņojums ir sagatavots tagad. Bet neskatoties uz visu, kas ir darīts no 2005. gada, ne visi ieteikumi ir ņemti vērā. Daži ir ņemti vērā, bet uh, kad mums bija pēdējās veselības pārbaudas, tad eh, zemniekus vajadzēja pārliecināt, ka viņi saņems eh, atbalstu no kopienas. Jautājums, ko mēs eh, esam sasnieguši, daudz kas ir atkarīgs no dalībvalstu lēmumiem. Un tāpēc metoda, ko iesaka referents, ir laba, bet mums nevajadzētu iero, aprobežoties tikai ar profilaktiskiem pasākumiem. Ir jābūt arī ātras iejaukšanās mehānismiem. Un es domāju, ka būtu jāizšķir šīs dabas stihijas no cilvēku radītām nelaimēm un kā tās ietekmē lauksaimniecību un e, tad e, komisija varētu tālāk e, sagatavot plānu, kā reaģēt uz visām šīm dabas stihijām. Būtu ļoti liederīgi, ja būtu mehānismi, noteikumi un nauda šim mērķim. Varētu izveidot šādu pasākumu sarakstu, un mums arī būtu vajadzīga informācija par to, ko dalību valstis dara, lai novērstu eh, dabas stihijas vai reaģētu uz tām. Mums ir svarīgi zināt, eh, kā notiek šis darbs dažādās dalību valstīs. Eh, mana politiskā grupa darīs visu iespējamo, lai uzlabotu šo ziņojumu un lai tā būtu labums zemniekiem. Paldies! Ici, nous avons encore quelques demandes d'intervention. Monsieur... Paldies, Buvēkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka šis darbs ir ļoti vērtīgs mēs runājam par dabas stihiju un cilvēku radīto negadījumu novēršanu. Kad runa ir par dabas stihijām, klimata dēļ, tad mēs nezinām, vai tā ir vienkārši parasts parast negadījums, vai tur pat notiek klimata pārmaiņas. Mums vajadzētu palīdzēt arī zemniekiem, īpaši valstīs, kas uh, cieš no sausuma. Zemnieki tagad ļoti daudz dara, lai piemērotos sausākam klimatam, tā tad ir jābūt uh, pētījumiem uh, valsts finansētiem, ko, kur piedalītos zemnieki. Uh, lai viņi ātrāk varētu uh, ieviest uh, šīs jaunās uh, sēklas, kas ir piemērotas sausākai zemē. Tas ir vērtīgs darbs. Tur būtu gan pētījumi, gan izglītības pasākumi. Un mums vajadzētu izmantot to darbu, ko jau dara paši zemnieki, lai piemērotos sausākam klimatam. Runājot par cilvēku radītām stihijām, mēs esam gadiem ilgi runājuši par ugunsgrēkiem. Un zemnieki tātad zemnieku saimniecība ir daudz uh, lētāka. Piemēram, aitu gans ir daudz uh, lētāks nekā uh, novērotāji, kas kontrolē vides stāvokli. Piemēram, ja mēs apskatām vidusjūra, reģi, vidusjūras reģionu mežus, tad šeit ir jāseko ne tikai zemes stāvoklim, bet arī mežu stāvoklim stāvoklim un jāņem vērā, ka šie meži ir vīda dzīvniekiem. Tātad mežs nav tikai koki, mežs ir arī vide, kurā dzīvo savvaļas dzīvnieki. Par cilvēku radītām nelaimēm, piemēram, Brītu salās un arī Rietumu Francijā un citur, uh, lauksaimniecības industrija nodara eh, kaitējumu, eh, piemēram, savairojas zaļās āļas, eh, un tā ir tāda cilvēka radīta stihija, kas nodara kaitējumu dabai un neļauj attīstīties citām dzīvības formām daudzās vietās eh, lauksaimniecības industrija izjauc eh, augsnes eh, struktūru un augsne vairs nedod ražu. Par šo jautājumu jau ir izdarīti pētījumi. Plūdi bieži notiek tāpēc, ka zeme ir sausāka. Ja ierīko zemē caurules, lai ūdens pārvietotos ātrāk un lai būtu vieglāk eh, audzēt eh, kultūra augus, tad eh, var notikt plūdi, jo tiek izjaukts šis dabiskais process vidē. Tātad mums vajadzētu apskatīt to praksi, ko lieto lauksaimniecībā un lauksaimniecībā veicināt uh, labu uh, praksi pretstatā sliktai praksai, un tā būtu daļa no riska profilakses. Paldies, Buvēkungs, Šekeski kungs. Dāmas un kungi, mums ir uh, šis process jādara vienkāršāk un ātrāk, lai uh, Savienība varētu ātrāk eh, darboties dabas stihija gadījumā. Un eh, no mums gaida eh, reakciju. Tādā veidā arī Eiropas Savienība mainīsies, tā būs aktīvāka un nevar būt tā kā tagad, kad uh, palīdzības saņemšanai ir vajadzīgi mēneši. Tas ir pirmais. Otrais par eh, dabas stihijām ir vairāki veidi, ir plūdi. Un varbūt eh, ar lielākām investīcijām varētu novest, eh, novērst sekas, kādas ir šīm dabas stihijām, bet bieži mēs neizdaram šīs investīcijas un mums būtu jāparedz vairāk līdzekļu, vairāk resursu, lai uh, finansētu uh, šos ieguldījumus vidē un nepieļautu dabas stihijas. Mēs eh, runājam par veselības pārbaudu, bet nevarētu būt tā, ka apdrošināšana dod labumu galvenokārt apdrošināšanas kompānijām, bet eh, zemniekiem šis labums ir mazāk nozīmīgs. Tālāk par racionālu rīcību dabas aizsardzībā. Bieži vien eh, vidas aktīvisti bloķē investīcijas, kas ir vajadzīgas, lai novērstu dabas stihiju sekas, piemēram, ūdens tvērtņu būvēšanai. Mums eh, būtu jāpātrina darbs pie šī jautājuma, lai mēs varētu ieviest dažus eh, šos risinājumus nākotnē un ieviest tos eh, jaunajā kopīgā lauksaimniecības politikā. Paldies! Polsen, Paldies! No. Paldies priekšsēdētāji! Cienītā referents kundze! Es sākšu ar jautājumu par mežu. Un es gribētu norādīt, ka mežu ugunsgrēki ir izšķiroša problēma un vienlīdz svarīgi, tikpat svarīgi, cik pat būtiska problēma kā sausums, ir īpaši tas attiec uz dienvidu reģioniem, vidusjūras reģionu. Un tāpēc vajadzētu kaut kā pielāgoties šai situācijai. Uh, izvēlēties arī atbilstošus augus, kas varētu augt šādos sausos apstākļos, un tāpat arī jādomā, kāds ir iemesls šādām klimata izmaiņām. Vislabāk būtu, ja mēs pieņem to kā faktu, kas nepāries, jo gal galā šāda situācija nemainīsies. Nu, vismaz mūsu dzīves laikā un mūsu bērnu dzīves laikā noteikti nē, tas mums ir jāsaprot bet mēs Ziemeļa Eiropā, un tīpaši manā valstī un arī Somijā, tas ir kaut kas pavisam cits. Tas ļoti atšķirs no mežiem vidusjūrā. Mūsu mežam ir atšķirīgas funkcijas, bioloģiskā daudzveidība ir savādāk, ekosistēma atšķiras. Mēs nedrīkstam šos te ziemeļu mežus iejaukt diskusijā par eh, mežu ugunsgrēkiem un mežiem kā tādiem vidusjūras reģionā. Jo es domāju, ka tādā gadījumā mēs būtu stipri attālinājušies no realitātes. Solidaritātes vārdā mums būtu jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai cīnītos pret eh, cēloņiem. Uh, kas ir pamatā meža ugunsgrēkiem vidusjūras reģionā. Protams, ir arī skaidrs, ka arī mēs esam šīs Eiropas Savienības sastāvdaļa, jo mēs vēlamies būt solidāri savā starpā. Mēs vēlamies arī šīs te rūpes dalīt savā starpā. Un ir skaidrs, ka vidusjūras reģionu valstis vienas pašas nav spējīgas cīnīties pret šīm dabas stihijām, kas uh, dažkārt ir tieši klimata izmaiņu rezultāts. Un tāpēc mēs ar saviem labajiem mežiem ziemeļos varētu arī dot savu pienesumu, lai finansētu šo katastrofu novēršanu dienvidos. ir tādi noteikti fenomeni, varbūt tos nevajadzētu iekļaut uh, atzinumā. Nu, piemēram, tāds fenomens kā plūdi vidus Eiropā un uh, Es domāju, ka te ir arī dažādas problēmas, kas ir saistītas ar būvniecību. Būvniecība bieži vien notiek vietās, kur ir paaugstināts plūdu risks, un ir brīnums, ka tiek būvēts aizvien jaunas ēkas tādos rajonos, kur jau ir zināms, ka tur ir gan sausums, gan, teiksim, um, citviet atkal plūdi aizvien biežāk, un es domāju, ka nākotnē vajadzētu šādas aspektus noteikti ņemt vērā. Uh, Tas ir tas būtiskākais, ko mēs varam darīt preventīvu pasākumu ziņā, lai novērstu šādus milzu plūdus. Jāpadomā par to. Manā valstī pilsētu plānošanas jautājumiem, uh, ne tikai pilsētu, bet uh, plānošanas jautājumiem nodarbojas vietējās varas iestādes, un es domāju, ka te vajadzētu vairāk pievērsties tieši šādiem jautājumiem. Paldies! Merci, Madame Paulsen. Nous avons encore katru senko. Paldies, Paulsens kundze. Man ir pieteikušies vēl četri vai pieci runātāji. Elvud kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, atbalstu atzinumu un arī paldies visiem runātājiem. Es eh, ļoti lielā mērā piekrītu. Man kolēģi Maginas kundze jau norādījusi to faktu, ka eh, daļa īrijas cieši no plūdiem. Uh, gan rietumos, gan dienvidos, gan austrumos, un līdz ar to mums rodas milz grūtības vidas infrastruktūrai, un, protams, mūsu lauksaimnieki arī ļoti cieši no šiem procesiem. Tiek iznīcināta labība, lauksaimnieki tiek atgriezt pilnībā no uh, sabiedrības šo katastrofu laikā, un līdz ar to es tiešām esmu priecīgs, ka ir tāds solidaritātes fonds, bet es domāju, ka ar to nepietiek, lai risinātu problēmas. Mūsdienās ir jāmaina arī kritērija un jāizpēta, un es domāju, ka mēs šos, šīs debats risinam tiešām pareizajā laikā. Es domāju, ka mums ir jāraugās uz um, katastrofu novēršanu, iejaukšanos un reakciju. Dažkārt mēs rēģējam pārāk vēlu, lai arī kas izraisa šīs problēmas, te mēs raugamies tiešām uz dažādiem drenēšanas pasākumiem, nu varbūt, ka ir uh, arī dažādi dāmļi jānojauc, kurus Eiropas Savienība veicināja pagātnē. Un realitāte ir tāda, ka klimata izmaiņas notiek vai nu mums tas patīk vai nē, vai mēs esam par to skeptiski noskaņot vai nē, bet fakts ir tāds, ka līdz novembra beigām īrijā par 10%, un es domāju, ka uz Lielbritāniju tas arī attiecas, nokrišņu apjoms ir palielinājies par 10%, un līdz ar to šis palielinājums gadā kopumā ir 20%. Ja mēs dodamies nākamajā nedēļā uz Kopenhāgenu runāt par klimata izmaiņām, tad uh, visām komitejām, ne tikai mūsu komiteja ar to saistīta, ir jāpauž savas bažas un jāizstrādā koordinēts plāns, kā risināt šīs problēmas. Mums ir nepieciešams tiešām padomāt gan par eh, novēršanu, gan iejaukšanos, gan reakciju. Es apsveicu šo atzinumu, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs atzinums mūsu nākotnēji lai palīdzētu cilvēkiem e, Eiropas Savienībā un tīpaši saistībā ar klimata izmaiņām. Paldies! Paldies Eilvart kungam! Hauslinkungs, lūdzu. Jā, es varu pieslieties daudziem viedokļiem, kas šeit izskanēja. Es domāju, ka mēs aizvien saskaramies ar to problēmu, ka analizējot, analizēt mums ļoti labi izdodas. Uh, Mēs ļoti labi varam izšķirt starp dabas katastrofām un cilvēku izraistītām nelēmēm. Abas ir arī dažkārt saistīts. Ja mēs, piemēram, paraugamies uz plūdu jautājumu, tad uh, bieži vien vēlāk mēs secinām, un daudz jau te arī to pieminēja, ka mēs nedrīkstam eh, pie, būvēties tik tūp pie krasta. Un tad parasti mēs ar lielu entuziasmu uh, paziņojam, ka mēs nedrīkstam arī apdzīvotās vietas e, izplest, jo katru dienu Vācijā, piemēram, 100 e, tūkstoši hektāri tiek no jauna atbūvē, apbūvēti, un visi saka, ka tā nedrīkst darīt, bet tas aizvien turpinās. Mums kā lauksaimniecības komitejai vajadzētu nodarboties arī ar šo jautājumu, jādomā tieši par, šīm, par šo zemes aizsardzību. Uh, un pretējā gadījumā mēs sagrausim arvien vairāk vērtīgas zemes un aizvien palielināsies šī problēma ar plūdiem. Tiešām vajadzētu padomāt, ka mēs varētu tiešām ne tikai paziņot šīs lietas, bet arī kaut ko darīt. Runājot par mežu ugunsgrēkiem, parasti ir tā, ka vasarā gandrīz vai regulāri, un šī regulāri aizvien pieaug, uh, pieaug šie meža ugunsgrēki, un tad, kad paiet sezona, tad nā, visi pieklust, un nākamajā sezonā situācija ir vēl sliktāka. Varbūt, ka vajadzētu tiešām padomāt par to, kā šos mežus atjaunot, tīpaši runāt par vidusjūras valstīm un arī jānodrošina kontroli. Es domāju, ka Te netrūkst zināšanas, vairāk trūkst eh, konsekventa šo zināšanu piemērošanas un koordinētas rīcības attiecībā uz daudziem jautājumiem, kur tiešām mēs varam sev pajautāt, un kāpēc tad mēs beidzot neizmantojam to pieredzi, to secinājumus, un kāpēc mēs nerīkojamies. Un es domāju, ka Eiropas Savienības lomai šeit vajadzētu būt stiprākai un būtu jākoordinē šie pasākumi. Paldies! Je vous remercie, madame. Paldies. Metju kundz, lūdzu. Monsieur le Président, eh bien, euh, moi aussi je voudrais. Euh... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikt dažus vārdus par um, mežu pārvaldību, meža apsaimniekošanu. Tā ir daļai vidas un daļai lauksaimniecības problēma. Es gribētu pateikties referentu tam jau iepriekš par to, ka ņēmāt vērā to, ko mēs sacījām par meža apsaimniekošanu. Es neatkārtošu to, kas te jau izskanēja par sausumu un meža ugunsgrēkiem. Kolēģi jau pietiekoši labi izteicās, bet es gribētu runāt par vētrām. 90. gados Vācijā un Austrijā bija daudz vētru. Uh, 99. gadā bija spēcīgs vētras Francijā, dienvidos un rietumos. Pagājušajā gadā daudz cilvēku gāja bojā vētrās, un pēc šīm vētrām norisinājās plašas debats, it īpaši par mežu apsaimniekošanu. Mēs runājam par eh, dabas un cilvēku izraisītu katastrofu novēršanu, bet varbūt vajadzētu mums runāt arī par eh, mežu apsaimniekošanu pēc vētrām, un mēs varētu arī noturēt debatus šajā jautājumā. Šādas debats ir notikušas Francijā, man liekas, ka Vācija arī par to runā, varbūt arī kaut kur citur ir risināts līdzīgs debats, un šī atzinuma kontekstā vajadzētu turpināt debatēt par šo jautājumu. Kāda ir situācija? Vai mēs koncentrējamies uz profilaktiskiem pasākumiem, novēršanu? Un ārkārtas palīdzību pēc katastrofām. Protams, ka mums ir solidaritātes fonds, kas ir izveidots pirms dažiem gadiem, bet mēs zinām, kāds ir ar to problēmas. Tas ir iestrēdzis padomē, un mums jau, man jums tas nav jāatgādina. Bet es domāju, ka nepietiek ar to, ka mēs runājam par katastrofu novēršanu. Solidaritātes fonds palīdz, bet es domāju, ka mums vajadzētu darīt vairāk. Kopienas pieeja Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi nozīmīgs aspekts. Ko mēs sacīsim cilvēkiem tad, kad viņus ir skārus dabas katastrofa? Es atceros, ka pie mums bija vētra Francijā. Cilvēki pieredzēja to, ka bija izgāzt ārkārtīgi daudz koku, elektrības padeva bija pārtraukta. Un nebija toreiz tāda solidaritātes fonda. Mums vajadzēja ārkārtīgi strauji rīkoties, jo nebija jēgas šiem cilvēkiem kompensācijas sniegt vēlāk. Mēs nevarējām viņiem teikt, mēs tagad neko nevaram darīt, bet uh, pēc pāris nedēļām varēsim jums palīdzēt. Tagad Eiropas Savienībā ir iespējas rīkoties ātrāk, līdz ar to vajadzētu arī to atbilstoši pareizi noformulēt un jārīkojas tūlīt un jāpamato šīta kopienas pieeja. Tas, es, manuprāt, ir mūsu pienākums. Paldies, Matju kundzei! Agņokungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šie vārdi, klimata izmaiņas, no kā mēs daudz baidamies, pieminēt jau vairāk kārt. Ļoti daudz lēmumu ir pieņemta pamatojoties uz klimata izmaiņām, un statistika, ko ir izstrādājuši zinātnieki, balstoties uz šo fenomenu, ir izpētīti arī dažādās universitātēs. Austrum Anglijā ir universitātē speciāla nodaļa, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Pirms pāris nedēļām um, nāca klajā fakts, ka it kā zinātnieki ir konstatējuši, ka gaisa temperatūra um, īstenībā pazeminās. Nākošajā nedēļā daži no jums dodas uz Kopenhāgenu, lai piedalītos konferencē par klimata izmaiņām. Es jūs mudinu uzklausīt arī citas konferences citus viedokļus, jo ārkārtīgi daudz zinātnieku vēlas piedalīties eh, tādās konferencēs, un šī komiteja ir ieguvusi koplemšanas pilnvaras. Tā ir jābalst savu lēmumu uz eh, zinātnes pamatotiem eh, faktiem, nevis uz propagandu. Paldies, un tagad vārdošu Deskungam, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Es esmu ļoti pateicīgs, ka nevis skundze ir izstrādājuši šo atzinumu. Es gribētu lūgt padomāt par to, ka attiecībā uz klimata izmaiņu jautājumu mums ir jābūt piesardzīgākiem savās diskusijās. Es te lasīju, ka pie, pie Vurtsburgas, tas ir mainas piekrastē, uh, ūdens līmenis 2003. gadā ir bijis ārkārtīgi augsts, un presē bija rakstīts, ka tas viss ir pateicoties klimata izmaiņām, un uh, lauksaimnieki arī ir izraisījuši šo te ūdens līmeņu celšanos. Es gribētu pajautāt, kāds bija iemesls uh, 42. gadā, jo tur uh, ūdens līmenis tika fiksēts 350 metru augstumā, un tas ir tātad trīsreiz augstāks nekā, teiksim, tajā 2003. gadā, jo toreiz tikai Virsburgā izskanēja šī informācija. Tieši simts gadus vēlāk tika fiksē, fik, fiksēts, ka uh, šis te ūdens līmenis bija 500 um, kubikmetri. Un, 24. janvārī tas tika fiksēts vēl augstāks, un gal galā, kas toreiz bija tie iemesli, vai arī modernā lauksaimniecība, klimata izmaiņas, kas tad tas īsti bija, kāpēc gan drīz divas vai trīs pat rei, reizes augstāks bija šis ūdens līmenis toreiz. Jo tāds pats ūdens līmenis ir fiksēts arī viduslaikos, kā, kā vidusburgā. Es domāju, ka Klimata izmaiņas ir bijušas vienmēr, un mēs varam atrast arī tādas statistikas datus, ka gaisa temperatūras izmaiņas un svārstības ir kādreiz bijušas vēl lielākas nekā šobrīd. Dažreiz izskatās tā, ka daudzas grupas seko savām politiskajām un ekonomiskajām interesēm un mēģina slēgt dažādas alianses savu interešu dēļ. Un es domāju, ka nu, tad arī apdrošinātājiem noteikti ir liela teikšana, viņi vēlas pēc iespējas vairāk iekasēt. Es nevēlos te jūs visus mācīt, bet mums ir jādiskutē arī par to, kā me, mežu ugunsgrēkus varētu ātrāk ierobežot. Mežu ugunsgrēks kļūst par katastrofu tad, ja tas pēc uh, izcelšanās netiek pietiekami ātri ierobežots. Tā tas notika Grieķijā. Šajā valstī kur ir 11 miljoni iedzīvotāji, ir tikai 12 tūkstoši ugunsdzēsēji, un tas ir absurds. Pie mums Vācijā, Bavārijā ir brīvprātīga ugunsdzēsēja sistēma. Manā ciematā ir tā, ka katrs, kurš ir sasniedz 16 gadus vecumu, iet eh, pie ugunsdzēsēju dienestu un eh, saņem atbilstīgu izglītību, un mums ir uz 200 tūkstošiem 000 iedzīvotāji 12 tūkstoši ugunsdzēsēji, kas ir aprīkot ar atbilstošu ekipējumu un tehniku, un līdz ar to ir iespējams ierobežot šos ugunsgrēkus. Mums ir jādiskutē par to tādā valstī kā Grieķijā, Spānijā vai Portugālē. Varbūt vajadzētu ieviest arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju sistēmu, un varbūt, ka mēs varētu ar Eiropas Savienības atbalstu uh, Nu, nodrošināt viņus ar tehniku, lai viņiem būtu šī atbilstošā tehnika. Te ir viens no iemesliem, kāpēc, pēc, kāpēc šāda meža ugunsgrēka noved pie katastrofas. Jau nav pietiekami daudz cilvēku, kas ir atbilstoši apmācīti un, un atbilstoši ekipēti, lai varētu atbilstīgi cīnīties pret šīm nelaimēm. Es domāju, ka mums vajadzētu tiešām šeit domāt par tādām saprātīgām lietām, nevis meklēt kaut kādus iemeslus. Es domāju, ka katastrofas rodas no nu arī no tā, ka nevaram pietiekam labi uz to reaģēt. Un, ja mēs runājam par aizsardzību no plūdiem, es nevaru atcerēties savā reģionā. Tur vienmēr ir katru gadu ir bijuši kaut kādi plūdi, un uh, 8 miljoni eiro ir, pie, ir tikuši piešķirt šiem pasākumiem pret uh, plūdiem. Un cilvēkiem tiek nodrošināta palīdzība, ir ārkārtīgi daudz iespēju, vajag, vajag tikai tās izmantot, lai mēs varētu cīnīties pret šīm katastrofām. Un tāpēc tiešām es gribētu lūgt mums visiem tā nopietnāk padomāt tieši un tā lietišķāk padomāt par šiem jautājumiem. Paldies Dēsa kungam! Arī es domāju, ka Bavārijas sistēma par šo brīvprātīgo ugunsdzēsēju jautājumu ir ārkārtīgi laba sistēma. Lefalkungs, lūdzu. Es gribēju arī iesaistīties šajās debatēs. Es domāju, ka debats sākās ļoti labi. Mēs raudzījāmies uz uh, jautājumiem, kas skar cīņu pret uh, dabas katastrofām. Mums ir jāizšķir, kas ir dabas katastrofa un kas ir nelēma, kas ir saistīta ar cilvēku darbību. Ledus laikmetā Bavāriju klāja ledus. Un, eh, protams, lietas ir mainījušās. Sahāra arī savulaik bija ledus. Bet Desa kungs, uh, simts gadu laikā mēs atmosfērā esam raidījuši tik daudz izmešu, cik mūsu daba ir uzkrājusi miljoniem gadu laikā. Mums ir jādomā par šiem jautājumiem, mums ir jādomā par savām iespējām ierobežot un pārvaldīt riskus. Par šo brīvprātīgo ugunsdzēsēju jautājumi Francijā, Portugālē un Spānijā, manuprāt, arī ir šāda sistēma un tā ļoti labi darbojas. Jā, protams, to varētu vēl uzlabot, tik tiešām, bet mēs runājam par meža apsaimniekošanas jautājumu. Man jāsaka, jā, tas, kā mēs apsaimniekojam zemi, ir ļoti būtiski, un mums tiešām ir jāpadomā par politiku, kāda ir pie mums un kāda ir, teiksim, Ziemeļvalstīs, piemēram, Somijā. Tur jūs redzat eh, mežus un Nainava ir pavisam savādāk, bet neatgriezīsimies pie visām šīm debatēm, kas jau mums ir bijušas iepriekš par klimata izmaiņām. Klimata izmaiņas te ir vairāk kārt tikušas pieminētas. un ir jācīnās saprātīgā veidā pret šīm klimata izmaiņām. Es domāju, ka būtiskākais jautājums ir, ko mēs varam izdarīt, lai ierobežot dabas katastrofu risku, un pie tā arī vajadzētu pieturēties. Paldies! Ekhart kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vienmēr ir pārsteidzoši redzēt, cik ātri, tad, kad tiek runāts par klimata izmaiņām, uh, mēs um, sliecamies runāt par to, vai pastāv vai nepastāv klimata izmaiņas. Es pilnībā piekrītu Agņo kungam. Ja mēs runājam par klimata izmaiņām, tad mums ir jābalsta savu spriedumu uz zinātnieku pētījumiem. Un uh, mēs varam uzklausīt simtiem zinātnieku, kuri ir informēti par klimata izmaiņām. Es jau arī gadiem ilgi strādāju pie pētījumiem par eh, klimata izmaiņām. Es ļoti labi pazīstu arī Austruma Anglijas zinātnieks, kas strādā pie šiem jautājumiem. Es arī esmu saņēmu, saņēmis e-pasta vēstules, un ja mēs sakam, ka visbeidzot, ka ir ļoti labi, ka Kopenhāganā notiek vēl viena konference, kurā satieks tie zinātnieki, kas noliedz klimata izmaiņas, un um, šī konference ir pagarināta par vēl vienu dienu, tad man jāsaka, ka tādas konferences varētu noturēt nedēļām ilgi. Es gribētu teikt, ka tas varbūt. Varbūt attiecībā uz šo atzinumu nav tik būtiski runāt par to, vai klimata izmaiņas pastāv vai nē, jo tā ir bezgalīga debata un cilvēki, kur uzskata, ka klimata izmaiņas nenotiek, viņi varētu runāt dienām ilgi un nav Ja mēs runājam par katastrofu, kas ir notikusi, tad varbūt nav tik būtiski, vai tā ir dabas izraisīta vai cilvēka izraisīta stihija. Mums ir jādomā par to, kā rīkoties, ko darīt. Un tad ir jārunā par novēršanu, par uh, um, rēģēšanu, tad, kad jau ir viss noticis. Bet ja mēs runājam par, no lauksaimniecības viedokļa, jo mēs esam lauksaimniecības komiteja, nevis vidus komiteja, mums ir jāraugās uz lauksaimniecības lomu. Kāda loma var būt lauksaimniecībai, lai novērstu uh, katastrofas. Un es domāju, ka Viens no galvenajiem jautājumiem šajā atzinumā ir tieši lauksaimniecības nozīme. Ja mēs runājam par mērogu lauksaimniecību, tad tiešām ir, jā, tie ir ļoti būtisks tas jautājums, vai katastrofa ir dabas vai cilvēka izraisīta. Un kā daudzfunkcionālā lauksaimniecība var palīdzēt, palīdzēt piemēroties, palīdzēt reaģēt katastrofas laikā un varbūt atstāsim nedaudz malā to, vai katastrofa ir dabas katastrofa vai cilvēka izraisīta. Paldies, Rodust kungs. Es atvainojos kundze. Lielas paldies priekšsādātāji. Arī es gribētu lūgt, lai mēs ļoti nopietni uztvērtu šo diskusiju un nepasliktinātu situāciju, jo es redz, ka mēs šobrīd saskaramies ar lielu risku, ja mēs neņemam nopietni ši, šos jautājumus. Šobrīd mums ir zinātniski pierādījumi, uz kuriem mēs varam balstīties, un manā pavalstī Šlēsvigā Holšteinā es dzīvoju starp divām lielām jūrām, un mēs ļoti labi izjūtam, ko nozīmē uh, tas, ka ir aizvien vairāk vētru un arī ūdens līmenis ir cēlies. Un tāpēc vajadzētu nopietni ņemt zinātnieku pierādījumus, kas liecina par to, ka mana zeme, man pavalsts tuvāko desmit gadu laikā var, 15 gadu laikā var samazināties ļoti būtiski. Un tāpēc vajadzētu tiešām runāt par faktiem un mums visiem vajadzētu uzņemties atbildību un jācenšas uh, to informāciju, ko mēs saņemam no zinātniekiem, izmantot liederīgā veidā. CO2 kāpums pēdējo gadu laikā, tā ir mūsu vaina. Es nevaru atcerēties, ka mana vecmāmiņa būtu kādreiz braukus ar automašīnu. Es arī nevaru atcerēties, ka mana vecmāmiņa būtu izmantojusi matulāku. Un līdz ar to es domāju, ka mums vajadzētu tā lietas, lietiskāk skatīties uz šiem jautājumiem un nevajadzētu izlikties, ka te ir kaut kāda šausmu stāsti un uh, atsaukties uz informāciju, kas ir simts gadus veca. Protams, ka arī tad notika dažādas katastrofas, bet tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir ļoti lielā mērā saistīts ar mūsu tehn tehnisko attīstību, kas mūs ir cīta tādā virzienā, kas ļoti lielā mērā ietekmē dabu. Paldies! Merci, madame, et encore une fois, excusez-moi. Paldies. Es atvainojos, ka nepareizi izrunāju jūs uzvārdu pirms tam, saka priekšsēdētājs. Kapelos Santos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos eh, ko precizēt Desa kungam. Manā dzimtenē Portugālē 95% no ugunsdzēsējiem īstenībā strādā uz brīvprātības principu. Protams, ir arī profesionāli ugunsdzēsēji, bet eh, ļoti daudz ugunsdzēsēji tieši strādā brīvprātīgi, tātad eh, viņi nav profesionāļi. 2005. gadā es ļoti cieši varēju vērot meža ugunsgrēkus, un, protams, ir ļoti grūti iedomāties, kāda ir šī situācija, ja jūs nedzīvojat eh, Eiropas dienvidos, kā ir tad, ja vasarā temperatūra sasniedz 40 grādus. Un, protams, eh, mitruma sastāvs gaisā var sasniegt pat 95%. Arī to ir grūti stādīties priekšā. Jūs mēnešiem varbūt pat neredzat nevienu lietu slāsīti. Un eh, saule, tikai saules stars var radīt meža ugunsgrēku, kam ir ļoti postošas sekas. pēc šīm dabas traģēdijām mums ir jāpadomā par to, kādus mehānismus, kādas sviras iedarbināt, lai cīnītos pret šīm sekām, ko var izmantot, piemēram, var izmantot lidmašīnas mežuguns grēku dzēšanā, var izmantot dažādas instrumentus, finanšu līdzekļus, bet ir galvenais jārīkojas pareizi un īstajā brīdī un īstajā vietā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Došu vārdu komisijas pārstāvim. Deisa kungs vēlējās ko teikt, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs, tikai īsa piezīme. Jā, varbūt es neizteicos uh, pārāk skaidri, bet es runāju tieši par Grieķijas situāciju, pieminot ugunsdzēsējus. Man ir patiešām liels pārsteigums, ka tajā valstī, kur dzīvo 12 miljoni iedzīvotāji, ir tikai 200 tūkstoši ugunsdzēsēji. Tas nav pietiekam, un tad, kad notiek dabas katastrofa lielos apmēros, tad viņi nevar pienācīgi reaģēt. Un es vēlējos pateikt, 12 tūkstoši. Uh, ugunsdzēsēji, viņiem ir daudz uh, ugunsdzēšanai piemērot lidmašīnu, bet arī tās nav pietiekami efektīvas, tad, ja ir liela mēroga ugunsgrēki. Protams, ir jāpadomā par labiem uh, pasākumiem, par instrumentiem, ko izmantot šādos gadījumos. Un es teicu, ka mums nevajadzētu uh, tikai tagad izlikties, ka nekad nav bijušas klimata pārmaiņas, ka tās mēs piedzīvojam tikai šajā gadsimtā. Tās ir norisinājušās vienmēr Es vēlējos pateikt, ka pats esmu ļoti apzinīgs, tā tad es izmeitu ārā visas vecās uh, apsildāmās baterijas, es uh, ierīkoju saules paneļus uz sava uh, jumta, es uh, savu māju siltināju. Mums ir jābūt pietiekami apzinīgiem un pietiekami atbildīgiem, lai tie, tās izēvielas, kas ir mūsu rīcībā, varētu izmantot vēl daudzas paudzes. Mums nevajag tās izšķērdēt vieniem pašiem, bet mums vajadzētu būt lietišķiem, ievērosim tādu lietišķu tonu šajās diskusijās, nevis bailīgu. Un, protams, mums ir jādara viss iespējamais, lai ar tiem resursiem, izēvielām, kas ir mūsu rīcībā, mēs varētu dzīvot vēl pēc iespējas ilgāk un atstāt tos mantojumā arī nākamajām paudzēm. Paldies! Merci. Je donne la parole à la... Paldies, tagad došu vārdu eh, komisijai, ko šodien pārstāv Kristofera Alena kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Visu pirms Es vēlējos uh, paust visas komisijas gandarījumu par to, ka Eiropas parlaments ir uh, lēmis vēl tālāk uzlabot iniciatīvas ziņojumu par katastrofu novēršanu. Uh, vairākas komitejas tiks iesaistīts šajā procedūrā un, protams, uh, es ļoti augstu vērtēju to, ka parlaments ar tādu nopietnību ir pievērsies šim jautājumam un sevišķi jūsu komiteja to uztver ļoti nopietni. Varbūt uh, nedaudz pakavēsimies pagātnē. Kā mēs e, nonācām pie paziņojuma izstrādes? 2008. gadā komisija pieņēma paziņojumu par to, kā reaģēt uz katastrofām. Paziņojumā tika rakstīts, ka mums, protams, ir kaut kas jādara, ir jābūt labākai apsaimniekošanai, labākai krīžu pārvaldībai, kā reaģēt ātri katastrofas gadījumā un kādas instruments tajā brīdī izmantot. Kādi bija komisijas galvenie apsvērumi izstrādājot paziņojumu? Mēs vēlējāmies analizēt esošās novēršanas stratēģijas un uh, arī padomāt par tādu stratēģiju izmantošanu, ko varētu pielietot nākotnē. Un tāpat bija arī paziņojums par Eiropas kopienas pieeju, lai varētu novērst dabas un cilvēku izraisītās katastrofas. Mēs patiešām ļoti daudz esam lauzījuši galvas par to, kā uh, risinās šo jautājumu un uh, sagaidām arī ieguldījumu no jūsu puses, tieši runājot par novēršanu. Kāds ir mūsu vērtējums? Ir vairāki instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, Eh, piemēram, direktīvas, plūdu direktīva, arī uh, ir izvērtēti dati, ko mēs esam ieguvuši no dalību valstīm. Rezultāti ir sagaidām nākamajā gadā. Tāpat ir finanšu instrumenti, uh, dažādas novēršanas pasākumus var uh, finansēt gan no lauksaimniecības instrumenta, gan no uh, reģionālo instrumentu puses. Protams, ir jābūt arī pareizā pareizajai pieejai ir visi instrumenti jāsaskaņo, jāharmonizē, jāharmonizē lai mēs patiešām varētu stāties pret šīm katastrofām un tās pietiekam efektīvi novērst. E, kādi ir skaitļi? 80. gados e, pagājušā gadsimta notika apmēram 100 dabas katastrofas. Pēdējā desmitgadē ir jau 350 dabas katastrofas mēs patiešām varam pievēr, piedzīvot to, ka katastrofu skaits palielinās, palielinās līdz ar to arī izaicinājumu skaits, ar ko mums jācīnās. Paziņojumā komisija piedāvā vairākus uh, sākotnējos pasākumus. Mēs identificējām tās jomas, kur ir jāieguld vairāk pūliņu, lai cīnītos pret katastrofām. Protams, mums katastrofas ir pietiekami labi jāizpēta, lai mēs varētu saprast, kā pret tām cīnīties Mēs patiešām ārkārtīgi nenogurstoši strādājam, lai arī apkopot dažādas zināšanas un mācības, ko ir iespējams izmantot nākotnē cīnoties pret katastrofām. Ir jāizvērtē riski, jāizstrādā dažādi risku scenāriji, kas pēc tam ir jāsaskaņo ar dalību valstu pārvaldības plāniem. Tādēļ Eiropas komisija ir gatava izstrādāt arī vadlīnijas, kas dalību valstīm piedāvās tādu konkrētu ieskicētu plānu, kā rīkoties tālāk. Ja mēs pievēršamies finansējumam, vairāki kolēģi jau to minēja savos izteikumos. Komisija pilnībā piekrīt, ka nākošais finansu plāns noteikti varēs uzlabot esošos finanšu instrumentus, un mēs nākotnē varēsim arī veikt labākus preventīvos, jeb novēršanas pasākums. Komisija ļoti rūpīgi uzklausa parlamentu viedokli par to, kā izmantot šos pasākumus, lai novēršanas pasākumi būtu patiešām efektīvāk un saulaicīgāk. Mums, protams, dalību valsts ir jāiedrošina finansējumu izmantot um, galvenokārt katastrofu novēršanai, nevis pēc tam sēku likvidēšanai. Uh, un visbeidzot, vēlējos nedaudz pastāstīt par komisijas nolūkiem un par to, um, kāda pakāpe ir sasniegta šajā darbā. Uh, Paziņojums, kas tika pieņemts šogad, runā par tādiem sākotnējiem soļiem, sākotnējiem pasākumiem, lai varētu uzlabot katastrofu novēršanas pasākumus. Tas ir arī dokuments, kas tika piedāvāts institūcijām, lai tās varētu sniegt savu ieguldījumu, kas ir jādara kopienas līmenī, ņemot vērā arī dažādus uh, īstenošanas pasākumus, instrumentus un uh, citas stratēģijas. Komisija ir gatava izstrādāt arī e, papildus dokumentus, ja tas būs nepieciešams. Es vēlējos arī paziņot, ko mēs esam apņēmušies darīt pēc uh, klimata pārmaiņu baltās grāmatas. Daudz kolēģi runāja par meža apsaimniekošanu. Ir uh, paredzēts pieņemt zaļo grāmatu par mežu aizsardzību 2010. gada sākumā. Es domāju, tas sniegs pietiekam labu iespēju padziļinātāk izpētīt šo jautājumu par meža apsaimniekošanu, par uh, riskiem, kas saistīti ar mežiem, un tas, protams, neizbēgami ir saistīts arī ar dabas katastrofām. Protams, mēs saprotam, ka ir jābūt arī dažādiem preventīvajiem novēršanas pasākumiem, apmežošanas pasākumiem, kā atveseļoties no šāda veida nelaimēm un traģēdijām. Protams, jāpadomā, kādus me instrumentus, mehānismus izstrādāt, lai dalība valsts varētu rīkoties tādā ambiciozākā līmenī. Jūs, protams, visi zināsiet, ka mums ir priekšlikums, ņemot vērā stabilitātes fonda reformu. Šis priekšlikums tagad atrodas uz padomas darba galda, un komisija ar parlamentu atrodas visai līdzīgās pozīcijās, ņemot vērā to, eh, ko mēs vēlamies sagaidīt no padomas un prezidentūras, tieši cīnoties pret dažādām dabas nelaimēm. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies Elena kungam, un tagad. Vēlētos dot vārdu mūsu referentei Patrao Neves kundzei, lai viņi varētu mūs iepazīstināt ar saviem secinājumiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nesta primeira uh, troca de pontos de vista, eu não entrei intencionalmente. Tagad es jūs iepazīstināšu ar saviem nolūkiem un mērķiem. Es nevēlējos tagad iedziļināties tehniskās detaļās vai pievērsties tādiem ļoti specifiskiem jautājumiem. Ko es esmu apņēmusies darīt? Es vēlējos iepazīties ar tiem parametriem, kas man būtu jāiekļauj šajā atzinumā. Es, biju, es esmu ļoti pateicīga visiem kolēģiem, kas izteicās. Pateicoties jūsu uzskatiem, es varēju saprast, eh, kuras ir tās problēmas, kas mums sagādā vislielākās rūpes. Ja jūs mani vaicātu manu viedokli, es uzskatītu, ka novēršanas pasākumi ir paši galvenie, pats galvenais šī atzinuma kodols. Un komisija, piemēram, eh, ir devusi paziņojumam nosaukumu katastrofu novēršana, bet eh, pašā tekstā, pašā dokumenta tekstā vārds novēršana netiek pieminēts. Tur ir runāts jau par iejaukšanos, par rīcību, par konkrētu darbību. Uh, Un eh, ļoti maz eh, cilvēku runā par preventīviem pasākumiem, daudz runā par konkrētu rīcību, bet mums ir jāsaskaņo novēršanas pasākumu ar iejaukšanos, ar konkrētu rīcību. Tātad tam ir jāiet roku rokā. Man nav nekādu šaubu, ka ir eh, jāņem vērā abas medaļas puses, jeb šie abi elementi. Uh, gan e, katastrofu cēloņu identificēšana, gan e, katastrofu novēršana, protams, arī pēc tam e, seku likvidēšana. Es saprotu, ka tad, ja ir domāts par pietiekam labiem novēršanas pasākumiem, tad ir vieglāk cīnīties pret šīm katastrofām. Cilvēki ir informētāki. Mums vajadzētu padomāt arī par lauksaimnieku aktīvāku iesaist šajā darbā, kā piemēram cilvēki, kas dzīvo lauku reģionos, apstrādā zemi, ar savu rīcību varētu palīdzēt novērst katastrofas, eh, dabas katastrofas vai cilvēku radītās katastrofas. Un Es saprotu, ka mums būs nepieciešama reaģēšanas sistēma, kas būs papildināta ar nepieciešamiem instrumentiem un arī finansējumu. Mums ir jābūt tādiem paplašinātākiem, labāk izbūvētiem mehānismiem, ir jāpadomā arī tā atsevišķi par lauksaimniecības jomu, jāpadomā par rīcību, par stratēģijām par to, ko varam darīt, lai samazinātu dabas un cilvēku izraisīto katastrofu sekas, kas bieži vien īpaši smagi skar tieši lauksaimniekus. Es runāju par to, ko vajadzētu iekļaut šajā atzinumā. Mums ir jāizmanto tāds veselais saprāts un jādomā par tādiem fenomeniem vai parādībām, kas tiešā veidā ietekmē tieši lauksaimniecības nozari. Piemēram, eh, jādomā par sausuma periodiem Eiropas Savienības dienvidos un plūdiem galvenokārt ziemeļdaļā. Bija kolēģi, kas pieminēja tādas specifiskākas detaļas, un, eh, manuprāt, tika minētas tādas trīs prioritārās jomas. Pirmām kārtām meža apsaimniekošana. Es nevēlos tagad teikt, ka nevar salīdzināt, ka, ne, nevēlētos teikt, ka pilnībā nevar salīdzināt uh, dienvidu teritorijas un uh, ziemeļu apgabalus. Un, uh, protams, uh, varbūt vienā daļā cilvēka akūtāk izjūt tieši sausumu un karstumu, un citā daļā atkal vairāk nāks ciest no plūdiem. Un mēs pirms mēneša piedzīvojām liels problēmas Sicīlijā, Tas viss ir eh, ļoti cieši saistīts arī ar to, kā zeme tiek apstrādāta, kā tā tiek apdzīvota, apbūvēta. Un lauka reģionos situācija ir īpaša. Ir tādas problēmas, katastrofas, kas atkārtojas tādā cikliskā veidā ir uh, bijušas katastrofas, ko piedzīvojam ļoti nesen, un šeit mēs arī varam vērot tādu ciklisku raksturu. Mums ir situācija jāvērtē ļoti objektīvi. Tajā pašā laikā nezaudēju tādu augstasinību un veselo saprātu uzklausot eh, kolēģi viedokļus, tagad eh, pirmajās diskusijās es saprotu, ka iezīmējās tādi kopīgie mērķi un nostājas. Es ņemšu vērā eh, tās rūpes, kas izpaudās visakūtāk, es vēlējos pateikties kolēģiem par pausto atbalstu un arī ceru reiķināties ar tik spēcīgu atbalstu arī nākotnē. Liels paldies, turpin priekšsēdētājs! Paldies pat Rauneves skundzei. Atzinuma projektu mēs apspriedīsim 22. un 23. februārī. Visi grozījumi ir jāizniedz līdz 1. martam, un balsojums komitejā ir paredzēts 17. martā. Koordinatori informēs uh, arī pārējos kolēģus par to, kas tika pārnāts vakardien. Šī ir pēdējā komitejas sanāksme šogad, un nākamā sanāksme ir paredzēta nākamā gada 26. un 27. janvārī. Tā ir tāda um, ārpuskārtas sanāksme.